30. oktobra paziņuma nav saņemta un saskaņā ar 87. panta bis 6. paragrāfa priekšlikums tiek uzskatīts par pieņemtu. Tālāk, kas attiecas uz starptautiskās tirzniecības komitejas eh, lēmuma ieteikumu attiecībā uz vispārīgo tārifu preferencēm Eh, zaļie un goe ir iesnieguši iebildumus saskaņā ar 87. panta bis 6. Eh, paragrāfa 6. Eh, 6. punktu. Šī šis jautājums tiek ierakstīts balsojuma sarakstā 12. decembrī ceturtdien, un grozījumu iesniegšanas termiņš beidzas trešdien desmitos. Un tagad mēs pārējām pie komisijas un padomas paziņojumiem pār uh, eh, ziņojumu.